padoms un komisijas paziņojumi pieaugošie terorisma draudi. Es aicinu ministru eh, Bertu Kondersu uzstāties padomas vārdā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie parlamenta deputāti. Šobrīd, desmit nedēļas pēc teroristu uzbrukumiem, es vēlētos teikt, es gribētu teikt, ka mēs nekad neko tādu Eiropā vairs nepiedzīvosim. Un tomēr, diemžēl, neesmu pārliecināts, ka to sakot, es varētu pretendēt uz patiesību. Šķiet, ka terorismu draudu Eiropas Savienībā pat pieaug pēdējā laikā, un ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī tās pierobežās, kā to pierāda pēdēji uzbrukumi Dagadugu, Džakartā, Istambulā, Pakistānā un citās vietās. Protams, prezidentūra ir apņēmības pilna darīt visu, cīnīties pret terorismu un arī pret terorismu draudiem. Un terorisms būs galvenā tēma Amsterdamā paredzētajā iekšlietu un tieslietu ministru sēdē nākamajā nedēļā. Tiesiskums ir ļoti svarīgs stūrakmens, un mums eh, uz tiesiskumu ir jābalsta arī cīņa pret terorismu. Informācijas apmaiņas šķēršļi ir būtisks uzdevums, kas jārisina, un par to mēs runāsim Amsterdamā paredzētajā sēdē. Ir jārunā arī par informācijas apmaiņu starp dalību valstīm par ieroču tirzniecību bet būtiski ir arī pieņemto mēru īstenošana dzīvē. Nepietiek tikai ar darbi, eh, nepietiek tikai ar papīriem. Un 12. Eh, februārī, pagājušā gada 12. februārī pieņemtais lēmums pēc Šarliebdo uzbrukumiem eh, norāda, ka Eiropas Savienībai terorismu draudi ir viena no galvenajām jomām bet uh, cīņas īstenošana dzīvē vēl joprojām nav tāda, kā mēs to vēlētos. Un Eiropas Savienības uh, pretterorismu koordinācijas grupa savā sanāksmē novembrī arī to runāja. Kā jau teicu, padomē cīņa pret terorismu ir viena no galvenajām prioritātēm, panāktā ir daudz, un eh, tomēr pieņemtā direktīva ir domāta, lai palīdzētu tiesību sargājošajām organizācijām cīnīties pret terorismu, izmantojot dažādas metodas. 1. janvārī Eiropol, Eiropol eh, nāca klajā ar pretterorisma platformu, kura paredz informācijas apmaiņas ar dalību valstīm un operatīvo, operatīvās rīcības koordināciju. Tas attiecās gan uz cīņu pret terorismu, gan arī uz nelegālu ieroču tirsniecību un tās apkarošanu un tā tālāk. Dalību valstis eh, ir griezušās pie atbildīgajām iestādēm, eh, lai tās sadarbotos, ja nepieciešams, izmeklēšanas eh, situācijām. Šobrīd vairākas dalību valsts ir uzsākušas tiesas izmeklēšanu un izveidot eh, Eiropas Savienības visaptverošu datu bāzi, un kas tajā ievadies informācija, arī par to tiek runāts. Ārpus Eiropas Savienības tātad datu apmaiņa ar trešajām valstīm arī ietilpst pretterorismu stratēģijā, un komisija ir apsolījusi pavisam drīz atjaunot kriminālu reģistru Eiropā, un to varbūt savert kopā ar cīņu pret terorismu. Bet eh, cīņai pret terorismu paredzēts izveidot arī ietvaru lēmumu, un 2. decembrī komisija sagatavoja savu priekšlikumu, kā kopīgi, kopīgiem spēkiem īstenot apvienoto nāciju pret terorismu rezolūciju, un arī kā īstenot Eiropas padomas konvenciju cīņā pret terorismu. Uh, Padarītā ir daudz, un tomēr šā gada jūnijā mēs ceram, ka mums izdosies vienoties par stratēģiju. Tiesības sargājošo iestāžu informācijas apmaiņa un tās nodrošināšana ir viena no prioritātēm. Šobrīd ir zināms, ka pār par pieciem tūkstošiem Eiropas pilsoņu ir devušies karot uz Sīriju un Irāku. Izskaužot diskrimināciju, mums e, ir jārada vienādas iespējas visiem attīstīties. Mums ir jāveicina starp reliģiju dialogs un, protams, jāveicina arī izglītības pieejamība visiem. Bet e, profilaktiskie pasākumi, prevencija viena pati neko nedos. Un e, Eiropas Savienības līmenī galvenais instruments cīņā pret radikalizāciju ir iedzīvotāju izglītošana. Protams, arī ekspertu um, ekspertu viedokļu apmaiņa un arī cīņa pret terorismu. Un kā mēs apvainojamies ar informāciju, arī ar Ziemeļāfrikas valstīm ir ļoti būtisks. izveidot eh, Eiropol ietvaros ir izveidota interneta platforma, kurā arī tiek eh, runāts par terorismu draudiem. Decembrī tika uzsākts Eiropas interneta fórums, kurā sadarbībā ar eh, dažādiem dažādām iesaistītajām pusēm. Mēs vēlamies izveidot fórumu, kurā adekvāti runāt par terorismu draudiem. Prezidentūra vēlas e, strādāt arī pie citiem priekšlikumiem. Un visbeidzot, e, robežu policijas pakotne. Šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks, runājot par cīņu pret terorismu. Jāsaka, Nīderlandes prezidentūras prioritāšu sarakstā neietilpst stri striktāka robežu kontrola, un tomēr tās nodrošināšana ir būtisks solis pretim cīņai pret terorismu. Cieša sadarbība ar galvenajām iesaistītajām pusēm, tajā skaitā arī ar ASV, ir ļoti svarīga, un vienlaicīgi mēs sadarbosimies arī ar mūsu partneriem Ziemeļāfrikā, tuvējos austrumos, Balkānos. Ir svarīgi uztvert, ka mērķis mums visiem ir viens un to parādīja arī parlamenta pagājušā gada februārī pieņemtā rezolūcija un pagājušā gada Liba komitejā sagatavotais ziņojums. Sadarbosimies arī turpmāk. Paldies! Paldies, saka prieksēdētājs. Paldies Kandars kungam, un tagad dod vārdu Varmopulas kungam vārdu. Komisijas vārdā lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšstādātāji, godātie deputāti. Kanders kungs. Uh, Kā jūs zinat, 2015. gads ir bijis pagrieziena punkts Eiropas pieredzē terorismu jomā. Terorisms uh, ir uh, <clears throat> aiznesis uh, 150 cilvēku dzīvības, ir pārāk daudz bojā gājušo, pārāk daudz iebaidīto. Mums ir jābūt realistiem. Terorisma draudi Eiropas Savienībā ir lieli. Šie draudi reāli pastāv. Mēs esam apņēmības pilni uh, uz tiem reaģēt. Un tāpat laikā mēs uh, esam gatavi aizstāvēt mūsu pamatvērtības, iecietību un pamattiesības no šīs eh, komisijas eh, darba pirmās dienas mēs esam uzsvēruši, ka cīņa pret terorismu ir kopīga Eiropas atbildība. Mūsu Eiropas uh, drošības darba kārtība pastāv jau kopš pagājušā gada aprīļa. Mēs esam ievērojami pātrinājuši tās īstenošanu ar uh, Eh, politisko vienošanos par Eiropas pasažieru datu reģistru, par eh, sagatavojuši direktīvas priekšlikumu par terorismu. Eh, novembrī šaujam ieroču pakotne ir prezentēta, tāpat pasākumu cīņai pret nelegālu tirzniecību Atbilstoši eh, direktīva tika pieņemta decembrī, lai eh, tāpat tiek veikt pasākumu, lai cīnītos pret radikalizāciju. Un ir uzsākusi darbību Eiropas, uzsācis darbību Eiropas Savienības internetu fórums eh, cīņā pret radikalizāciju un tāpat ir paredzēts veikt informācijas apmaiņu par e to personu kriminālu sodāmību, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi. Tā vēl ir paredzēti daudzi pasākumi arī, eh, kas tiks veikti nākotnē. 2016. gadā mēs eh, cīnīsimies pret teroristu finansējumu avotiem. Mums ir jāatņem teroristiem eh, to rīcībā esošie finanšu līdzekļi. Mēs esam nākuši klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Eh, pa, pagājušā decembrī tika prezentēta robežu apsardzības pakotne. Tas ir svarīgs elements visā šai, eh, šai pasākumu kopumā, jo būs iespējams kontrolēt, kas izbrauc ka, no Eiropas Savienības, kas tajā iebrauc ir skaidrs, ka ir jāuzlabo mūsu ārējo robežu uh, kontrole pāraudzība, lai saglabātu Schengenu un uh, garantētu drošību. Ir skaidri jāsaprot arī, ka bēgļi, kas šķērso mūsu robežas, lai uh, meklētu starptautisko aizsardzību, uh, jo viņiem tāda pienākas, nav teroristi. Es gribu atkārtot, ka mēs nekad nepielīdzināsim bēgļus teroristiem. Mēs nevaram to darīt un mums, uh, ne, mēs nedrīkstam ļaut, lai uh, bailes gūst uh, virsroku. Tagad par informācijas apmaiņu. Tas ir sensitīvs jautājums, bet arī ļoti būtisks jautājums. Tas ir viens no centrālajiem pīlāriem mūsu drošības darba kārtībā. Eiropas Savienībai ir instrumenti, lai veicinātu informācijas apmaiņu starp tiesību sargājušām iestādēm. Schengens informācijas sistēma, Eiropolas, Eiropola datu bāze un šie instrumenti ir maksimāli jāizmanto dalību valstīs. Dalību valstīm ir jāizrāda lielāka uzticība vie, starp valstīm, ir jāapmainās ar informāciju un jāapmainās ar informāciju arī ar Eiropolu. Tiesību sargājošās iestādes dalību valstīs un arī specializētas uh, tiesības sargājošās iestādes strādā kopīgu mērķu labad, lai garantētu mūsu pilsoņu drošību. Mums jāsaprot, ka visi kopā mēs uh, varam uh, garantēt lielāku drošību. Mums ir kopīgs liktenis, mums ir uh, arī jāsaskaņo mūsu pieeja cīņā pret uh, apdraudējumu. Šeit nav runa par konkurenci šai jomā, mums ir jāsadarbojas. Jau notiek informācijas apmaiņa dažādos līmeņos, bet tā ir jāintensificē. Nākamnedēļ mēs oficiāli uh, Uh, atklāsim Eiropas uh, pretterorisma centru Eiropolā. Patiesībā šis uh, centrs jau darbojas kopš šā gada 1. janvāra. Tas kļūs par centru mūsu pretterorisma operācijām ja eh, dalībvalsts nodrošinās informācijas apmaiņu, ja mēs izmantosim visas iespējas, kas ir mūsu rīcībā. Šis centrs varēs veiksmīgi darboties tikai tad, ja mēs visi tam sniegsim atbalstu. Atbalsts, ko sniedza Eiropols, Francijas un uh, Beļģijas izmeklētājiem pēc terorismu uzbrukumiem Parīzē ir labākais piemērs tam, kādu lomu varētu spēlēt Eiropas pretterorismu centrs. Tas varētu salīdzināt un analizēt datus, veicināt informācijas apmaiņu un arī sniegt uh, operatīvu un uh, cita veida atbalstu attiecīgajiem dienestiem. Godātie deputāti, pirms gada pēc uzbrukumiem Šarlī Hebdo mēs uzsvērām, ka mūsu reakcija mm, nebadīsies no bailēm, ka mēs nepieņemsim stei, sasteigtus, nepārdomātus lēmumus. Un komisija ir piedāvājusi uh, virkni konkrētu pasākumu. Un mēs esam pavirzījušies uz priekšu šai jomā. Tomēr nesenie notikumi mums atgādina, uh, ka joprojām ir nepieciešams darīt vairāk. Tagad ir pienācis laiks rīkoties un stiprināt mūsu sadarbību. Padarīsim 2016. gadu par pagrieziena uh, punktu Eiropā, lai efektīvi cīnītos pret visiem terorisma aspektiem. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Tālāk Vozembergs kundzei divas minūtes. Jā, paldies priekšsēdētāji. Laikrakstā bija rakstīts, ka visiem ir jāizdara māci, jāizdara secinājumi, jāmācās no. no informācijas, tur ir fo fotografijas ar teroristiem, tas jau būtu uzskatāms par reklāmu gan arī vai terorismiem. Tas nav pieņemama. Eiropas Savienībā taču ir spēkā principi, kas attiecinām uz demokrātijas stiprināšanu saskaņā ar Eiropola izmeklēšanas datiem. 5000 līdz 6000 Eiropas iedzīvotāji praktiski ir teroristi. Ja tas iest tā arī turpmāk, eh, ko mēs darīsim, ko Eiropas Savienība ir izdarījusi, ko padoma ir izdarījusi, ir jāizdara eh, pietiekam daudz, lai kontrolētu šo situāciju, struktūrētas uh, grupas, ir konkrēti mērķi. Gal galā mēs runājam par cilvēku dzīvībām, un, un kas tiek darīts, slēgts robežas. Ir nepieciešams nonākt pie saprātīgas politikas un tās īstenošana. Mēs nedrīkstam jau kopā tā, migrāciju un terorismu. Tās lietas eh, nav savstarpēji saistītas. Uh, izņemot, ja migranti nekontrolēti ieplūst valstī, un tad viņu vidū var slēpties arī teroristi. Eiropas parlamentam, Eiropas Savienībai abu šos fenomenus ir jāņem vērā, bet eh, tas lietas nedrīkst jaukt kopā. Mums šis fenomens ir jākontrolē internetā, bet arī sadarbojoties eh, dalību valstīm. Tā, tā skaitā arī sadarbojoties ar trešajām valstīm terorismam ir sava seja un Eiropas Savienības atbildē jābūt vairāk demokrātijas. Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no Jurekunga? Jurekungs, lūdzu. Mike. Sorry, sorry. Oh, okay, it works. E, dziękuję zarówno w tym, co pani mówiła, jak i w... Ja, paldies gan jūsu sacītajā, gan komisāra Avramopulus sacītajā ir daudz patiesības un daudz vērtīgu lietu. Mēs nedrīkstam jaukt kopā migrāciju un terorismu vai terorismu atbalstīšanu. Un ne, nevajag jaukt arī terorismu kopā ar terorismu atbalstīšanu. Bet Bet vai jūs eh, redzat, kāda situācija ir eh, miljoniem musulmaņu, kas dzīvo Eiropā? Tas ir eh, Eiropas fenomens, nevis importēts. Godātais kolēģi, abi fenomeni nav savstarpēji saistāmi, tomēr mums ir nepieciešams ārējos robežu kontrolēt. Uh, Tieši tādēļ arī e, tas ir nepieciešams, lai šos fenomenus konstatētu. Cilvēki, kas ierodas Eiropas Savienībā, redz, vai mēs varam kontrolēt e, ārējās robežas vai nē. Bet e, mums ir savi pamatprincipi, kas mums ir jāizstāv. Paldies, Sipels kundze tālāk. Paldies! Teroristiskie uzbrukumi pēdējos mēnešos Eiropā un arī citur nav vērsti pret konkrētiem cilvēkiem. Šo uzbrukumu mērķis ir sēt bailes, ierobežot eh, brīvību un graud demokrātiju. Tāpēc ir skaidrs, ka ir skaidri jārīkojas pret terorismiem, lai aizstāvētu mūsu brīvo sabiedrību. Ko tas nozīmē? Vispirms jau līdzinējais terorisms nav nacionāls fenomens, līdz ar to Eiropas institūcijām ir eh, jāizmanto visas iespējas, lai veicinātu informācijas apmaiņu un lai varētu preventīvi vairāk darboties. Teroristu propaganda internetā eh, to ir jāspēj dzēst eh, šādu informāciju no interneta un veikt izmeklēšanu pret tās autoriem. Radikalizācija Eiropā ir jāapkaro ar integrāciju kā piemēram eh, konsultāciju programmas. Mūsu dalību valstis, mēs no tām prasām aprīkot eh, policijas dienestus eh, pēc nepieciešamības. Nedrīkst būt telpas, kurā neeksistē taisnīgums un tiesiskums ir nepieciešams ar tiesiskiem procesiem saulaicīgi rīkoties. Efektīva Eiropas līmeņa krimināla izmeklēšana ir nepieciešams e, sadarboties, lai varētu arī efektīvi e, panākt rezultātu. Un komisija nākus klājā priekšlikumu šajā jomā. Daudziem Eh, taisnīgas eh, tiesu sēdes ir eh, nepieciešams, lai nebūtu tā, ka kāda sēdi, kāds process izgāžās pierādījumu nepiemērotus apstrādes rezultātā. Un tikai tad mēs varēsim saglabāt uzticēšanos tiesiskumam valstī un efektīvi cīnīties pret terorismu. Paldies! Paldies! Džambatska kungs nākamais. Es mnenje teroristična zaplaka može bi najgu... Paldies. Protams, terorismu draudze ir. Terorismu draudi ir ļoti liels izaicinājums Eiropas Savienībai un tās dalību valstīm. Un, diemžēl, ļoti daudzi ir pārāk zemu novērtējuši to, ko gala rezultātā nes radikalizācija. Diemžēl ļoti daudzas e, valstis joprojām nenovērtē terorismu draudus e, to pietiekamā apmērā, un e, Turcija un daudz citas tika pārtraukts runātājs, bet runātājs turpina. Runājot par eh, valstīm, kuras atbalsta teroristus, tad um, mums pret šīm valstīm ir jāvērsās, jāvēršas ar stipru roku. Ir pat tādas valstis, kuras organizē terorisms, piemēram, Saudārija, Arābija, un sankcijām ir jābūt ārkārtīgi stiprām, pretējā gadījumā terorisms kļūs par mūsu ikdienu. Nākamais Ježeka kungs divas eh, minūtes. Paldies, prieksēdētāja kungs. Terorisms apdraud mūsu sabiedrību, mūsu vērtības un mūsu ikdienu, un terorismam pretim ir jāstājas visai Eiropai vienoti sadarbībā ar mūsu sadarbības partneriem pasaulē. Eiropas Savienības rīcībai, manuprāt, vajadzētu uzsvērt vairākus aspektus, piemēram, terorisma iemesli, terorisma saknes, kā arī teroristu rīcība Eiropas iekšienē un ārpusē. Piemēram, Parīzes terora akti nemaksāja daudz, un tā ir varbūt eh, lielākā atšķirība starp iepriekšējiem kariem, ar iepriekšējiem kariem, bet terorismam, protams, ir finansētāji, un eh, mums tas ir jāapkaro. Eiropai pilnīgi visos līmeņos ir jāstiprina drošības pasākumi vietējā un globālā. Šiem pasākumiem ir jābūt striktiem, bet tie nedrīkst būt pārmērīgi. Tiesību sargājošās iestādes spēlē galveno lomu šajā cīņā. Mēs nedrīkstam atkārtot pagātnes kļūdas. Vienlaicīgi mums ir labāk jāaizsargā mūsu ārējās robežas. Terorismu draudi ir lieli, tie pieaug, tāpēc eh, mums ir jādara viss iespējamais, lai teroristi Eiropā nedz ienāktu, nedz no tās arī izbrauktu. Bet eh, cīņa pret terorismu ir cieši saistīta ar ieroču tirzniecību, bet ieroču tirzniecības eh, sakārtošana, varbūt pat apturēšana ir ļoti, ļoti ilglaicīgs mērķis. ir apkopota ļoti liela pieredze, un ar šo pieredzi vajadzētu dalīties dalību valstīm. Paldies! Paldies, Ježakungs, saka priekšsēdētājs. Nākamā e, Zūbers kundze vien minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropas Savienības stratēģija un cīņa pret terorismu šobrīd apdraud pamatbrīvības. Un, manuprāt, Eiropas skatījums uz cīņu pret terorismu ir tikai un vienīgi militāras dabas. Visi pasākumi, kuri Eiropā tiek piedāvāti un arī īstenoti, ierobežo cilvēku brīvības, un uh, Tas patiesībā negatīvi ietekmē mūsu starptautiskās attiecības un eskalē karu. Ko mēs esam redzējuši Eiropā? Ksenofobija un rasisms pieaug, to jūs sauciet par cīņu pret terorismu. Protams, ka ir jācīnās pret tādiem teroraktiem, kādus mēs piedzīvojām Parīzē, bet ne ar tādiem ieročiem, kā jūs to piedāvājat. Šobrīd mēs iejaucamies eh, tuvo austrumu iekšliet, vairāku valstu iekšlietās. Albrecht kungs, pusotru minūtu lūdzu. Thank you very much, uh, Chair. I'm... Paldies, prieksēdētāja kungs. Uh, Es ar lielu prieku uzklausīju Nīderlandes prezidentūras teikto, jo tas atbalsta arī komisijas izvirzītos priekšlikumus. Vienīgais, ko vēlētos lūgt un arī pamudināt, mums ir jārīkojas ātri un neatkārtosim pagātnes kļūdas. Pie tam tās ir tieši dalību valstis, kuras eh, krimināla vajāšanas jomā un informācijas apmaiņas jomā ir likušas vislielākos šķēršļus. Tieši dalību valsts ir pret informācijas eh, labāku un gludāku apmaiņu starp dažādām atbildīgajām iestādēm. Informācijas apmaiņa nenotiek. Īpaši tas attiecās uz informācijas apmaiņu par aizdomās turē, turamajiem un par dažādu risku novērtēšanu. Tajā pašā laikā mēs runājam par lietām, kas nav būtiskas. Piemēram, izmeklēšanas brīdī ir jābūt ļoti fiksai informācijas apmaiņai, lai varētu aizturēt eh, tos, kuri tiešām ir jāaiztura. Protams, mēs dzīvojam demokrātijā un tiesiskumā. Mēs ievērojam pamat brīvības un pamat tiesības, un tas attiecās arī uz eh, varbūt teror, eh, par terorismu aizdomās turētajiem. Uh, bet eh, to pierāda arī Ungārijas gadījums. Ungārijas gadījums, un mums ir jācīnās pret šādiem pārkāpumiem. Paldies! Um, Mr. Wolf, un minūte 30 sekundes. Wolfu kungs, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministra kungs. Pirmais. Uh, Galvenais uzdevums katrai valdībai ir aizstāvēt, aizsargāt savu tautu, aizsargāt savu tautu arī pret terorismu. Es uh, domāju, ka to jūs saprotat. Bet, lai cīnītos pret terorismu, ir jāzina, kas ir jūsu draugi, kas ir jūsu ienaidnieki, vai uh, viņiem ir tādas pašas vērtības kā jums, no kurienes viņi ir, un tieši šo uzdevumu Eiropas Savienība nespēja pildīt. Ir jāsaprot problēma, ir jāsaprot, kur ir šie pretinieki un ko viņi šeit dara. Un uh, galvenā problēma ir jūsu un komisijas uh, izteikumi, ka absolūtais uh, bē, migrantu vairākums. Um, mm, Nav teroristi, bet ir bēgļi, bet mēs zinām, ka absolūtais vairākums šo migrantu ir uh, ekonomiskie migranti un arī, ka vairākums uh, patvērumu meklētāju tiešām meklē patvērumu, bet jūs diemžēl nezināt, kas ienāk Eiropā, kas, uh, no kurienes viņi nāk, un Tas uh, rada terorisma draudz iekšējo terorismu draudus sievietes ķelnē, Bonā, Zviedrijā un citviet saskārās ar šo terorismu, un jūs to nesaprotat. Paldies, uh, Vulfa kungs, vai jūs piekrītat atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, ko uzdod Jākovčič kungs? Jā. waiting for translation. Gaidu tulkojumu, saka Jakovčiš kungs. Thank you so much. Now it's better. Uh, imate prijevod? No, no, imate prijevod. No. Is it okay? Is it okay? Ja bih htio, poštovani kolega, vezano za ono što ste no. rekli. So, I... Paldies, kolēģi. Uzdošu jautājumu angļu valodā. Tad. Nu, varbūt man eh, piedosiet, ka man angļu valoda nav perfekta. Tātad jūs daudz ko teicāt, daudz kam no tā es piekrītu, bet vai jūs piekritīsit tam, ka terorisms eh, ir eh, vispārējais apdraudējums <clears throat> Eiropā. Mēs zinām, kas notika Ziemeļīrijā, Vācijā, Itālijā, Norvēģijā, citās valstīs. Uh, Tā ir mūsu Eiropas problēma, tas ir Eiropas terorisms. Šeit mēs nerunājam tikai par tiem teroristiem, kas iebrauc Eiropā, kas ienāk Eiropā. Tie ir vispārēji terorisma draudi, un es uzskatu, ka mums jācīnās pret visa veida terorismu. Vai jūs man piekrītat? Atbildi. Gribu teikt, ka jūsu angļu valoda ir izcila salīdzinot ar manām uh, jūsu valodas zināšanām. Es piekrītu, ka terorisms ir uh, starptautiska problēma, tā skar uh, apdraud ģimenes visā pasaulē, bet jāsaka, pie mums arī ir pašmāju teroristi. Mums ir jācīnās pret ISIS, kas cenšas sanaidot cilvēkus. Mums ir jāmeklē risinājumi ne tikai Eiropas Savienībā, bet pasaules mērogā, un tas ir vienīgais veids, kā atrisināt šo problēmu. Paldies, Mājers Kunds, divas minūtes. Dank u, voorzitter. Paldies! Šodien mēs runājam par pieaugošiem terorisma draudiem, un šķiet, ka daļai no jums ir pārsteigums, ka uh, Eiropa ir kļuvusi par teroristu uzbrukumu mērķi. Uh, rietumiem notiek uzbrukums, bet jūs joprojām uh, veicat nepareizo analīzi, jūs ignorējat faktus. Uh, par spīti tām, kā tiek izmantots bēgļa status, lai teroristi iekļūtu Eiropā, jūs joprojām to visu saucat par histērisku reakciju, un jūsu secinājumi šķiet ir tādi, ka jūs ticat multikulturālismam joprojām. Tas apliecina, ka jūs absolūti neizprotat situāciju. Islamistu mērķis ir pārvaldīt pasauli Un mūsu problēma ir tāda, ka mēs nesaucam lietas īstajos vārdos, mēs, mums ir atvērtas robežas, Eiropa tiek pārpludināta ar teroristiem. Un es nesaprotu, kādēļ mēs joprojām tā rīkojamies par spīti tam, ka ir notikuši teroristu uzbrukumi. Šī eh, gada pirmajā mēnesī Grieķijā ir ienākuši 31 tūkstots uh, Uh, imigrantu, tā skaitā arī potenciālie teroristi. Mums pat nav jājautā, vai notiks nākamais uzbrukums, jautājums ir, kad tas notiks. Uh, ir jā jāvēršas nopietni pret terorisma draudiem, ja vēlaties aizsargāt Eiropieši, ir jāsaprot, ka vienīgais risinājums ir slēgt mūsu valstu robežas un sūtīt atpakaļ tā saucamos patvērētuma meklētājs, neatkarīgi no tā, no kurienes viņi ir ienākuši, lai apturētu Eiropas islamizāciju. Paldies, tagad vārds fi, Fintus, Funtus kungam. Paldies. Zelta rītausma un arī citi politiskie spēki jau strādā gadiem ilgi pie šīs problēmas, bet mūs nosoda. Bet padomājiet par jauniešiem, kas Bataklau bija un vēlējās vienkārši izklaidēties. E, Eiropas e, ielās ir terorisms. Jums ir zudusi saikne ar realitāti. bet izskatās, ka mēs ne, e, neesam nonākuši tik tālu, lai saprātīgi cīnītos pret terorismu. Plasurzīna līdzekļos e, terorismam ir e, islama seja, un tas ir īstais signāls. Mēs esam šeit, un mēs nevaram klusēt par to, kas noticis ir ar sievietēm un jaunām meitenēm lielākā daļa no tiem, kas darbojās Eiropā, tik tiešām ir teroristi. Ko jūs iesāksiet eh, pret eh, to katru gadu ierodas nelegāli migranti? Salina kungs, paldies. Ministra kungs, komisāra kungs, paldies par jūsu sacīto un tiem centieniem, ko jūs izdarat kopā ar mums, Eiropas, deputā, Eiropas parlamenta deputātiem, lai tiktu galā ar šo krīzi. Šī terorisma um, draudu um, izcelsme ir Ziemeļāfrika un tuvie austrumi. Pašreizējā situācija nerada mums pārāk nomierinošu iespaidu. Un tāpēc mēs Eiropas parlamentā īpaši vēlamies atzīmēt, ka mūsu politika, piemēram, par pasažieru datu reģistru, ir vērsta uz to, lai stingri aizsargātu mūsu kontinentu. Es vēlētos sacīt, ka mēs virzamies pareizā virzienā, bet mēs nedaram pietiekami daudz. Ir pietiekami daudzas vājās vietas, kas saistīts arī ar imigrācijas jomu. Es piekrītu, ka nav cēloņa sakarības starp migrāciju un terorismu. Šīs lietas nevajadzētu jau kopā. Bet e, nav arī saprātīgi noliegt, ka abiem fenomeniem varētu būt e, e, vien un tie paši vien tā paša izcelsme vai, vai iemesli, kāpēc tai pastāv. Terorisms balstīts uz islāma ideoloģiju. Cilvēki izmanto Korānu kā attaisnojumu šādas vardarbības īstenošanai, un mēs nevaram atļaut to viņiem darīt arī turpmāk. Mums ir arī turpmāk jācenšas eh, nodrošināt eh, demokrātiju tajās valstīs, kur tā šobrīd vēl nav. Bet, acīm redzot, eh, to nevaram darīt, jo tas rada tikai lielāku terorismu. Fajon kundze tālāk. Paldies! Aizvien vairāk terorisma akti notiek pasaulē Pakistāna, Burkina Faso un arī citur. Uh, 2015. gadā, atskaroties uz šo gadu, eh, mēs ar eh, nožēlu secinām, ka aizvien vairāk terorisma eh, redzams pasaulē, un liela daļa no teroristiem ir dzimuši Eiropā. Šeit viņi jūtas izslēgti no sabiedrības, atstumti un meklē atbalstu terorismā. Ir grūti nodalīt bēgļus un teroristus. Lielākā daļa no bēgļiem tieši bēg no terorismu. Uh, nav pilnīga drošība, un ja mēs visu risināsim tikai ar drošības pasākumiem, tas mums neizdosies. Mums tas ir jāpapildina ar papildu sociāliem pasākumiem, mums ir jānovērš radikalizācija. Mums ir jācīnās ar galvenajiem iemesliem šiem fenomeniem. Mums ir arī jābūt stratēģijai, ko darīt ar atpakaļ atgrieztām personām. Protams, ka jārisina bēgļu krīze, un eh, tāpēc arī jābalstās uz uzticēšanos. Dalību valstīm ir jābūt aktīvākām informācijas apmaiņā, ir jāseko ārvalstu kaujinieki, teroristi, biju pārsteigta konstatēt, ka padome nepiekrita obligātai informācijas apmaiņai jaunajā pasažieru datu reģistru tiesību aktā. Tas varētu novērst daudz traģēdijas, manuprāt. Mums ir jācīnās pret radikālu islamu propagandu sociālajos uh, tīklos un jā, jāpieprasa, ka ne, nepilngadīgu personu ceļošanai nepieciešama vecāka atļauja. Uh, un jārisina problēmas ar radikalizētām personām. Mums ir jāapkaro terorisms ar eh, drošības pasākumiem, bet jāievēro cilvēktiesības. Vai jūs pieņemat zilos kartīts jautājumu no Žazdovska kunga? Jā, lūdzu. Yes. Okay. Panie przewodniczący, szanowna pani poseł. Paldies, priekšsēdētāji. Godatā kolēģi, es atceros, ka Sociālisti bija tie, kas eh, nevēlējās pātrināt darbu pie pasažieru datu reģistra direktīvas. Šodien mēs zinām, ka komisija nāca klajā direktīvas jaunu priekšlikumu eh, cīņā pret terorismu. Jūs pārstāvat sociālistus, man jums jautājums, vai sociālisti atbalstīs šo direktīvu, ar kuru uh, eh, nāca klajā komisija, jeb bloķēsiet uh, šo atmosfēru tāpat, kā tas bija ar uh, pasažieru datu reģistru? Paldies, eh, kolēģi, par šo jautājumu. Šobrīd, es domāju, ir svarīgi uztvēr, uzsvērt, ka informācijas apmaiņa ir ļoti nepieciešama, bet mēs nevaram iet pārāk tālu, mēs nevaram pārāk daudz atdot no savu privātumu. Jā, informācija apmaiņa par terorismu un organizēto noziedzību ir ļoti svarīga. Ir svarīgi redzēt, kas konkrēti ir priekšlikumā un kā notiks sarunas. Paldies, Fonštārkis kundze, viena minūte. Paldies, eh, godātais eh, priekšsēdētāj kungs. Mēs šodien runājam par pieaugušiem terora draudiem. Parīzē bija terors, arī ķelnē terors. 838 iesniegumi, 30 eh, aizdomās turamie pusi no tiem patvērumu meklētāji, kas ieradušies Vācijā kopš septembra. Mēs nevaram runāt tikai par terorismu un nerunājot par migrācijas krīzi terora akta viens no izpildītājiem Parīzē bija ieradies tur no Vācijas. Neviens jau nesaka, ka visi bēgļi ir teroristi, bet teroristi viņu vidū ļaunprātīgi izmanto mūsu atvērtās robežas, un viņu ir vienkārši pārāk daudz. Tie, kas ir atvēr, eh, atbildīgi pār atvērtajām robežām, ir atbildīgi arī par šo personu paveikto. Uh, Zekofer kungs Vācijā runā vienkārši pārāk daudz. Atbildīgi ir arī Vācijas kanclere. Viņi ies vēsturē kā Eiropas grāvēji. Doamna Pagazaurtundua, un minūte. Tagad eh, Pagazaurtunduas kundze divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, godātie padomas un komisijas pārstāvi. Piekrītu padomas prioritātēm, ir jābūt skaidram prioritāšu un vispār izdarāmā sarakstam, un tas, ka cīņa pret terorismu un aktīva darbība pret to ir jūsu prioritāte, ir ļoti labi. Un tomēr būtu jāpiemina arī citi aspekti. Terorisms ir globāls drauds, un tam pretim ir jāstājas kopīgiem spēkiem. Visām valstīm ir jāpiedalās datu apmaiņā, informācijas apmaiņā, datu bāzes veidošanā un e, izmeklēšanas dienas sadarbībā. Terorists tīkls ir savā starpā saistīts, un arī mums cīņā pret šo tīklu ir jābūt savā starpā saistītiem. Tātad globāls drauds, globāls tīkls, bet teroristu draudi jau vienmēr notiek konkrētās vietās, nevis kaut kur globāli izplatījumā. Tāpēc mums arī rīcība pret terorismu ir jāīsteno lokālā, vietējā līmenī. Mums ir jāstrādā ar eh, cilvēkiem, un mūsu būtiskākais eh, izgāšanās ir tieši prevencija un agrīnā brīdināšana. Eh, Pagansauras kundze, jūs eh, akceptētu zilās eh, karteņas jautājumu? Jā, lūdzu. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő! Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, eh, godātā kundze. Jūs runājāt par diviem eh, izaicinājumiem jūsu prāta, un es vēlētos pieminēt arī trešo. Uh, Vai nav tā, ka ir tādas valstis, kuras ir darījušas pat pārāk daudz, kuras jau ir pārkāpušas sarkano līniju, piemēram, Ungrā, Ungārijas valdība cīņā, cīņas pret terorismu vārdā, ir jau pārkāpušas cilvēku brīvības? Vai tomēr eh, iestājoties par cilvēku tiesībām un brīvībām netiek darīts pārāk daudz? Vajadzētu tomēr būt uh, labākai reakcijai. Paldies, eh, saka atbildētā. Jā, protams, viens no nesenajiem izaicinājumiem ir valstu un valdību rīcības, un tomēr cīņa pret terorismu nedrīkst pārkāpt pāri likumam. Protams, visam ir jānotiek eh, tiesiskuma ietvaros, un cīņai pret terorismu arī ir jāievēro pamatiesības un pamatbrīvības. Pretējā gadījumā mēs šo cīņu pret terorismu draudē, zaudēsim. Tiesiskums, likums, protams, bet eh, tādi pārmērības jau nekad nav bijušas labas. Nākamā Gonšales skundze. Paldies, prieksēdētāja kungs. <clears throat> Cīņa pret terorismu jau nenozīmē izvēlēties starp drošību un pamatbrīvībām. Galīgi nē. Mums ir jāraugās, lai cīņa būtu efektīva, un to, no, to nodrošināt mēs varam. Protams, ir jācīnās pret terorismu arī ārpus mūsu robežām. Kā mēs to varam panākt? Mums ir jāstiprina demokrātiskie iedīgļi Arābu pasaulē, Irākā īpaši, un e, mums noteikti ir jācīnās pret terorismu tīklu, un to panākt mēs varam tikai stiprinot izlūkdienas darbību. Protams, mums ir jāatbalsta arī tie, kuri bēg no teroru skartajiem <clears throat> reģioniem. Šie cilvēki vēlas dzīvot e, mierā, viņi vēlas izmantot ikvienā cilvēkā ielikt tieksmi uz sociālu un ekonomisku labklājību. Protams, nākamā sargentīnī kundze vien minūte, saka prieksēdētājs. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Komisāra kungs eh, runāja par priekšlikumu, ko viņš eh, vēlētos īstenot cīņā pret terorismu. Jā, jūs par to esat runājis jau iepriekš, bet es tā īsti nesaprotu, ko tad mēs ar to gribam panākt. Uh, Tā tad eh, paraugot, paraugsim, paraudzīsimies uz 11. septembra terorisma aktiem. Tā tad eh, tas pats bija arī Bostonā. Ko vēlējos ar to pateikt? Terora akts ļoti dārgi maksā. Un šobrīd arī ISISā ir iepludināta milzīga nauda, bet atbildība jau ir uz vidējo austrumu valstīm. Ko mēs gribam? Ja mēs gribam apturēt e, šo terorismu, teroristu un terorisma finansēšanu, tad mums ir jāskatās, kas tad to īsti dara. Mums ir e, jādarbojas ārkārtīgi aktīvi, bet uh, ja teroristiem nebūs naudas, tad nebūs arī terorisma aktu. Kā jūs gatavojaties apkarot tieši naudas plūsmu? Jā, protams, pie tam viņi izmanto ļoti efektīvo arābu naudas pārvedumu sistēmu. Nākamā Ferāras kundze, vien minūte. Paldies, prieksēdētāja kungs. Jā, terorisma risks ir pieaudzis, bet eh, cik lielu cenu mēs esam gatavi maksāt? ar mūsu brīvībām, lai apkarotu terorismu. Atcerēsimies, ka terorisms vairs nav tikai ārēji draudi, terorisms ir mūsu vidū. Tomēr uzskatu, ka Eiropas Savienība var daudz darīt. Daudz darīt nozīmē izveidot labāku dialogu un sadarbību starp izmeklēšanas dienestiem dažādās valstīs un ar informācijas apmaiņu. Šobrīd tas notiek tikai uzliekot robežu kontrolas atkal uz iekšējām robežām, bet es nezinu, vai tas ir risinājums. Pie tam eh, informācijas apmaiņa ir ļoti svarīga. Pretējā gadījumā katrā valstī tikai krāsies, krāsies kaudzēm būtisks informācijas, ko varbūt tur, kur šī informācija vislabāk var tikt izmantot, tur šīs informācijas nebūs. Bonanno kungs pusotru minūtu lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Un eh, es vēlētos pateikties arī Nīderlandes ministram. Un, eh, jā, bieži vien runājot par šiem jautājumiem, es eh, aizraujos un kļūstu dusmīgs, bet, nu jā, mēs šajā telpā esam 750 un uh, Jā, šobrīd jau mēs esam knapi 30, bet ja Eiropa vēlas atrisināt problēmas, tad uh, mums ir jābūt eh, visiem vienotiem. Tātad, kā Eiropa var kaut ko izdarīt un ko mēs varam teikt Eiropas iedzīvotājiem šādu teroraktu ēnā? Mēs esam piedzīvojuši teroraktus Parīzē, Londonā, Madridē, un ko tad mēs te darām? Jā, mēs tikai sakam, vai cik briesmīgi terorisms, islam, islam radikālisms, ujujuj, bet kā mēs varam reāli aizsargāt savus cilvēkus? Uh, Mēs esam visi kā zombiji, mēs neskatāmies un nedzīvojam reālajā dzīvē, jo tie, kuri ir pie vadības grožiem, tie brauca gandrīz bruņu mašīnās ar ložu necaurlaidīgiem stikliem, un mēs runājam par cīņu pret islamismu. Mēs eh, Turcijā iegrūžam miljardiem eiro. Turcijā 90% ir musulmaņu, un, tur, un tieši terorisms nāk no musulmanisma. Sapratīsim to beidzot vai nē? Prieksēdētājs, jums, e, godātais Bonanno kungs, ir divi zilās karteņas procedūras ietvaros jautājumu uzdot gribētāji. Pirmais ir Jakovčič kungs. Jakovčič kungs, lūdzu. Un pēc tam Pakasau kundze. Jā, paldies. Italiano, così mi capirà più facile. Paldies, e, ka jūs uh, akceptējāt manis uzdoto, uzdodamo jautājumu. Runāšu itāliski. E, samērā liekulīgi no jūsu puses, Banano kungs, plenārsēdē runāt, kā jūs teicāt. Jūs pēc pāris mirkļiem dosieties prom. Es šeit sēžu katru dienu stundām, jūs šeit ierodaties uz pārdesmit minūtēm, un jūsu partijas priekšsēdētājs ir tieši tāds pats, viņš ierodās šeit uz pāris minūtēm liekulība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 O jā, Jakovčič kungs, lielākā daļa no jums šeit aplaudē, bet paskatīsimies uz statistiku. No 751 Eiro parlamenta deputāta es esmu 16. runājot par eh, balsojumiem plenārsēdē un dalību plenārsēdēs. Nesakiet man tādus vārdus. Es esmu 16. šajā sarakstā, es esmu eh, vienas eh, pašvaldības mērs un es esmu arī arotbiedrībā. Nerunājiet ar mani tādiem vārdiem apstākļiem. Jā, nākamā er, jautājuma uzdevēja ir e, jau manis pieminētā kundze, Banano kungs. E, vai jūs kādreiz esat ticies ar terorismu? Es e, esmu saskārusies ar terorismu draudiem. 13 gadus es dzīvoju policijas uzraudzībā un mans brālis tāpatās. Jūs runājat, ka Eiropa ir zombijas. Es neesmu nekāds zombijs, es esmu reāli dzīva būtne un es daru visu, kas manos spēkos, lai cīnītos pret terorismu, jo es zinu, kā radikālisms ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi. Es zinu, kas ir terorisms, tāpēc neapvainojiet mani. Mēs visi šeit nākam strādāt, ja jūs gribat kādu apvainot, tad ejiet prom. Mums ir nepieciešami cilvēki, kur vēlas kaut ko šeit panākt un kaut ko izdarīt. Es esmu aizvainota. Bene, io non ce l'avevo, eh, caro collega, con lei, perché chi è qua presente... Godātais kolēģi, man nav problēma personīgi ar jums. Eh, skaidrs, ka šeit ir arī cilvēki, kas strādā, un jūs jau nesat ar tiem, kurus es kritizēju tieši pretēji. Uh, Tas, kas mani kaitina, ir tas, ka cilvē, tie cilvēki, kas vada Eiropu, viņi nekad nav efektīvi. Viņus, eh, viņu sievas neapgrābstīs islāmisti ķelnē. Un visi tie, kas te aplaudēja, tā kā tādi mērkaķīši, nu ejiet uz ielas un strādājiet kaut kā. Nevis sēdiet šeit un nedarat neko. Trecem mai departe, domnul Papadakis, un minūte Mēs turpināsim debats. Tagad vārds Papadakis kungam. Jā, paldies. Mudžahedīni, Bin Lādens, Al-Qaida, Islam valsts, visas šīs lietas uh, ir izaugušas uh, Persijas līča monarhiju paspārnē ar ASV un Eiropas Savienības atbalstu. Uh, Arābu pavasaris tagad ir pārvērties par dzīves ziemu. Un tagad mēs plūcam augļus mūsu intervencēm, teroram un apspiešanai. Eiropa vēlas cīnīties pret radikālismu, bet principā runa ir tikai uh, ieroču krātuves e, papildināšanu. Tie viss tiek darīts viss, lai balstītu kapitālisko barbarismu. Tauta to pārstās atbalstīt un reiz sacelsies. Holmajers kundze. Pre Paldies, eh, priekšsarētāji. Es vēlos pareglamentēt, ka tad, kad eh, deputāti izsaka apvainojumus eh, pret valdību vadītājiem un kūda vien pret otru it kā cilvēku, uh, vārdā, nu, vajadzētu kā priekšsētājiem norādīt, ka tas nav pienācīgs uzstāšanās veids. Tagad par tematu. Terorisms ir viens no lielākajiem draudiem, un, godātie kolēģi, es varu jums pieslēgties. Man 20 gadus sekoja miesas sargi, jo mūsu ģimene apdraudēja teroristi. Līdz ar to es labi apzinos, kā jūtas cilvēki, kas tiek apdraudēti. Bet šeit terorismam ir arī cita dimensija. Ties ir vēsts pret visiem cilvēkiem, kas neseko Alkaidai un līdzīgām organizācijām. Tas ir pret jauniešiem, kas apmeklē restorānus, kas dodas dejot, apmeklē futbola spēles stadionā vai svin svētkus kādā publiskā vietā. Tādēļ man ir svarīgi skaidri pateikt, ka dalībvalstu informācijas apmaiņa ir jāuzlabo. Labi domātā Um, datu aizsardzība ir palikusi ar vairākiem caurumiem, un uh, tie ir, um, šī problēma ir jārisina. Tāpat um, mēs nedrīkstam pieļaut to, ka teroristi uh, sajaucas kopā ar migrantu uh, plūsmu un cilvēks sāk bļaut, ka jāslēdz visas robežas. Tas, ka kāds terorists atlido ar lidmašīnu, nenozīmē, ka mums ir avio satiksmi jāslēdz. Tas nozīmē, ka mums ir rūpīgāk jā, jāpārbauda cilvēki. Uh, ir e, jā, jāpātrina un jāuzlabo sadarbība. Ir nepieciešams, e, da, inf, lai informācija nonāk datu bankā, lai visas valstīs būtu pieejama informācija par to, kas citās valstīs ir notiesāti. Uh, ir policijas eh, darbiniekiem nepieciešams atbalsts, nevis aizdoms pret viņiem, jo tie ir cilvēki, kas ikdienā cīnās pret šiem eh, likuma pārkāpējiem. Viņiem ir nepieciešams mūsu atbalsts, nevis nepārtrauktas pamācības eh, par to, ko viņi visi nepareizi dara. Bet tad, kad cilvēks stāv uz ielas un strādā, tad viņus kritizē tie, kas sēž uz divāniem mājās. Mums ir jāizmanto šī jaunā enerģija un aicina prezidentūru, pasažieru datu reģistru jautājumu un datu aizsardzības e, paketi pēc iespējas ātrāk visu apstiprināt un e, finanšu jautājums ir viens no aspektiem e, starp daudzajiem, kas mums ir jāatrisina, jo terorisms var tikt efektīvi apkaros tikai tad, ja mēs konstruktīvi un demokrātiski vēršamies pret to. Um. Paldies, vai jūs piekrītat atbildēt uz zilās kartītes jautājumu? Žambatska kungs vēlas to uzdot. Lūdzu, Žambatska kungs. Priekšsēdētāji, godātā kolēģe, kāda ir jūsu nostāja pret plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju? Uh, Eh, to, ko paziņo Vācijas policisti. Viņi saka, ka viņiem tika pavēlēts slēpt eh, nozieguma izdarītāju etnisko izcelsmi. Es runāju par notikumiem ķelnē 31. decembrī. Vispirms jau jāsaka, ka ir jāizmeklē uh, Eh, noziegums, nevis jākonstatē aizdomās turamo nacionalitāti. Un ja nacionalitāte tiek eh, sasaistīta ar eh, kādu noziegumu, tad tam ir jābūt pamatoti. Es nevēlos vispirms noskaidrot personu nacionalitāti un pēc tam sākt izmeklēt. Tā tas nevar būt. Tas ir atžkārni. Vispirms ir jātiek galā ar kriminālu noziegumu. Ir, problēmas ir tādas, ka ir pārāk daudz šķēršļu, pārāk daudz vietu, kur policija neiet, pārāk daudz malenbēku. Un tad, kad eh, ma, eh, pret mazajiem noziegumiem vispār eh, nevēršās tikai tāpēc, ka tas nav vērts, un tas vienkārši grauj cilvēktiesības. Um, second. ir arī otrais zilās kartītes jautājums, to vēlas uzdot. Krasnodēpska kungs, vai jūs piekrītat uz to atbildēt? Uh, ah, okay. Okay, I, I, uh, I ask the, my question. Nu, tad uzdod tagad jautājumu. Tā tad gribēju jautāt, kā jūs vērtējat to faktu, ka ķelnes notikumi Uh, netieka vairākas dienas atspoguļot plašsaziņas līdzekļos, nenotika publiskas debats par šo jautājumu. Džambaska kungs teica, ka policijai tika pavēlēts slēpt šo informāciju, bet nu kopumā sabiedriskā doma Vācijā un visā Eiropā netika informēta par šiem notikumiem. Kā tad tas saskan ar šeit uh, apspriežamo jautājumu, proti terorismu? Es hat kritik daran. Kritika bija vērsta pret to, ka viens uh, publiskais mēdījis pēc divām dienām ziņoja, pārējie jau pēc tam ātri pieslēdzās. Tas, kas ir diezgan grūti, ir tas, ka ir strīds uh, Eiropā. Es teikšu godīgi, Minhenē tas nenotika. Ja pietiekami vēršas arī pret eh, šādām teritorijām, kur it kā ne, policija neiet un apkaro arī mazos noziegums, tad neroda šādas mm, problēmas, lai, jo tieši tādēļ rodas problēmas, nevis citu iemeslu dēļ. Minūte. Niedermiller kungam vārds. Köszönöm, elnök úr! A borzalmas párizsi merényletek óta Európa a terror fenyegetettség. Ja, paldies! pēc eh, notikušā Parīzē Eiropa baidās no terorismu, un tas ir saprotams. Bet arī šādā situācijā mums ir jāpatur vēsa galva, jāpieturas pie brīvības un liberālajām vērtībām. Mēs nevaram padoties populistisko partiju eh, centieniem izplatīt lielākas eh, bailes, kas ir vēršoties pret konkrētām uh, Eh, kopienām. Nav tādu teroristisku draudu, kas eh, pamatotu brīvību ierobežošanu. Terorisms noved arī pie tā, ka mēs uzsākam pasākums, kas īstenībā ir vērsti pret demokrātiju, pret mūsu kultūru. Un tas ir tieši tas, ko teroristi vēlas. Un tas sakrīt ar to, ko vēlas arī populistiskie ekstrēmisti. Viņi vēlas sagraut brīvo pasauli, ko mēs pēdējos 60 gados esam uzbūvējuši. Mēs tomēr uzskatām, ka demokrātija, brīvību un tiesības ir jāaizsargā. Mēs nenonāksim pie rezultāta, ja mēs masveidā noklausīsimies cilvēkus. Pirmkārt, jau mums nepieciešama labāka sadarbība un nepieciešama kopīgs Eiropas līmeņa slepenais dienests. Šeit runa arī par to, ka eh, ir jānovērš, lai otrā un trešā paudze imigrantu ģimenēm eh, radikalizētos. Tas nozīmē, ka ir jāuzlabo izglītība, jāuzlabo integrācija, lai pavērtu cilvēkiem Eiropas perspektīvas. Ta, tas būs īstais līdzeklis cīņā pret terorismu. Mums ir jānodrošina, ka sabiedrības integrācija nenozīmē kultūras asimilāciju. Bet ir skaidrs arī, ka alternatīvu nav. Paldies. Vai jūs pieņemsiet eh, zilās kartītes jautājumu no Jurekunga? Jurekungs, 30 sekundes. Pa paldies, priekšsarētāji. Godātais kolēģi, vai jūs nedomājat, ka populisms un ekstrēmisms ir uh, principā naida kurināšana, kas vērsta pret miljoniem eiropiešu un viņu demokrātisku paustējumu viedokļiem. Gal galā šeit runa par demokrātiski ievēlētajiem pārstāvjiem. Vai jūs tiešām domājat, ka turpinot uh, runāt ar šādu, šādiem izteicieniem, mēs varēsim uh, izveidot risinājums, uh, kas būs efektīvi mūsdienu krīzes apkarošanai. Es vēlos jūs informēt, ka nevar otru papildinošu jautājumu uzdot. Lūdzu, laiks atbildēji. Paldies par šo jautājumu. Manuprāt, šodienas diskusija ļoti skaidri parāda, kuri kolēģi runā par terorismu un draudiem un pre prevenciju. Uh, Un kuri ir tie kolēģi, kas izmanto šo diskusiju, lai vērstos pret islamu kā tādu, pret migrāciju kā tādu un pret bēgļiem kā tādiem, izmantojot savus argumentus? Es domāju, ka parlamentā mums nav vajadzīgs šādas runas. Šajā parlamentā ir jārunā par problēmām un objektīviem faktiem. Tagad vārds Nikolson kungam vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos teikt, ka 2015. gads um, atkal um, mūs ir um, novedis uh, pie nopietnām problēmām terorisma jomā, un mums ir nopietnas problēmas arī ar Schengenas robežu apsardzību. Tas, šis jautājums ir jāatrisina, jo neviens vairs nejūtas Eiropā droši. Ziemeļa īrijā 40 gadus mēs esam cietuši no terorisma. Arī pats esmu ar to saskāries. Un gribu skaidri pateikt, nesmu nekāds uh, zombijs. Un uh, nedrīkst tā runāt. Ir jākaunas tiem, kas lieto šādus izteicienus. Un uh, par terorismu mēs mēdzam aizmirst. Uh, līdz atkal nākamajam teroristu uzbrukumam, un tā, to, tas ir nepieļaujami. Es gribu teikt, ka Eiropā mums ir nepieciešama efektīva informācijas apmaiņa un sadarbība pāri robežām starp visām policijas iestādēm. Paldies! Nākamā uzstājas Desarnēs kundze. Paldies! terorisma draudi ir uh, globāli, tie ir gan ārējie draudi, gan iekšējie draudi. Mums ir jābūt apņēmības pilniem un jārīkojas, un tieši šodien, nevis rīt vai parīt. Mums ir jārīkojas četros virzienos. Pirmkārt, Tāpat kā visām lielvarām mums ir jākontrolē un jāuzrauga efektīvi mūsu robežas. Otrkārt ir jāveic ie, informācijas apmaiņa par šiem jautājumiem starp dalību valstīm. Treškārt jāveido kopēja Eiropas aizsardzības politika, jo draudi ir jau pie mūsu robežām. Un ceturtkārt ir nepieciešama ārlietu stratēģija sadarbība ar konkrētām valstīm arī attiecībā uz Siriju un Lībiju ja mēs to varam darīt 28 valsts kopā, tad ir jādara. Ja mēs nevaram rīkoties visi kopā, tad ir jārīkojas atsevišķām valstīm uzņemoties iniciatīvu. Un es uh, Uh, vēlos, lai Francija un Vācija atgūtu iedvesmu un vīziju, kuras šobrīd Eiropas Savienībai ļoti pietrūkst. Paldies! Tagad vārds Ernstas kundzei. Paldies! Pakistānā tiek izmantoti bruņot eh, bezpilotu lidmašīnas cīņā pret terorismu, un ļoti daudz civiliedzīvotāju gājuši bojā jau ciemats, kur tas notika. Tur runāja ar bērniem un eh, pasaka, mēs priecājamies, ka ir daudz mākoņu un nespīd saulē, jo tad mums nekas slikts nenotiks cilvēkiem un bērniem, acīm redzot, ir jābaidās no pretterorismu pasākumiem, tad kaut kas nav kārtībā. Uh, Mums ir jāizmanto tādi līdzekļi e, pret terorismu, kas nebūtu pēc būtības pretterorismu pasākumu, bet e, kaut kāda iebaidīšanas pasākumu. Tur jau tā ir problēma. Ar šiem pasākumiem jau mēs neiebiedējam Daešu, bagātāko slepkavu organizāciju pasaulē, bet iebiedējam parastus cilvēkus, bērnus. Un es jums teikšu tā, mēs netiksim ne pēdu uz priekšu ja mēs tikai un vienīgi cīnīsimies ar uguni pret uguni. Tas, kas mums ir jādara, ir jāatrod terorisma avoti un jāapkaro tie nevis kā vienu no daudziem pasākumiem, bet kā par prioritāru pasākumu. Es mums nerunāšu par finansēm, ka mēs gadiem ilgi noskatāmies uz to, ka Saudā Arābija ļoti labi organizē ieroču tirzniecību, tā skaitā Daesh, ka Turcija labāk vēršas pret PKK nevis pret Daesh. Pa šādu politiku mēs nevaram pieļaut. Mums ir kaut kas arī jādara, lai e, cilvēki e, negūtu atbalstu teroristiskos pasākumos. Un ka Mums ir nepieciešami stratēģijas konfliktu risināšanai un samierināšanai, pa, pamatiesību ierobežošana drīzāk veicina to, ka mazinās pilsoniskās sabiedrības spēks, un eh, tas taču nevar būt mūsu mērķis. Tagad Džeimsas kundzei viena minūte priekšsēdētāji, runāsim atklāt par pašreizējo situāciju. Terorisma draudi būtībā ir pilsoņu karš iebrauc kaujinieki, kuri pievienojas disidentiem, veido atbilstošas struktūras, lai uh, iebiedētu mūsu sabiedrību. Mums tagad ir jāatzīst, ka teroristi tagad kontrolē noteiktu teritoriju, eksportē savu ideoloģiju un to rīcībā ar miljoniem dolāru darbības finansēšanai. Uh, Eiropas Savienībā un apvienotajā karalistē visi uh, izdevīgākais instruments ir Schengena. Var pārvadāt gan ieroģus, gan sprākstvielas, eh, izplatīt ideoloģiju un pārvietoties arī viņu kaujinieki un tāpat banku sistēma fina, veicina finansējuma nodrošināšanu. Ir jāaptur Schengena un jāpārtrauc finansējums, un tie ir divi galvenie pasākumi, lai efektīvi pārvarētu terorisma draudus. Paldies! Tagad vārds Palčakungam divas minūtes priekšsēdētāji, es domāju, ka mūsu reakcijai uz teroristu uzbrukumiem ir jābūt līdzsvarotai, pārdomātai, konsekventai. Gribu jūs aicināt, pirms tiek pieņemti jauni tiesību akti un likumi, mums būtu sev jāpajautā, vai pašreizējā likumdošana nav jau pietiekama, lai uh, rīkotos uh, Eh, tiek eh, runāts par informācijas apmaiņu starp valstīm un pastāv nopietnas problēmas šā jomā attiecībā arī uz Frontex darbību. Migranti tiek reģistrēti vairāk kārt. Eh, mēs nedrīkstam vienkārši stāvēt bezdarbībā, jo to ļaunprātīgi izmanto tie, kuri vēršas pret liberālu demokrātiju un pret Eiropas Savienību. Mums ir jāaizstāv mūsu Savienības vērtības, pat ja tas ir grūts uzdevums. Un uh, tas pat ir nepateicīgs uzdevums, domājot par īstermiņu perspektīvu, bet mums ir jācīnās pret terorismu, pret naidu, terorisms nekad nevarēs uzvarēt brīvus cilvēkus, iznīcināt mūsu vērtības. Uh, vēsture ir mūsu pusē. Ekstrēmistiski politiski spēki Eiropā saņem finansiālu atbalstu no Krievijas. To nedrīkst ignorēt mums ir jāizmanto iespēja un jāprasa, lai komisija veiktu izmeklēšanu šai jautājumā. Šādu izmeklēšanu jau īsteno Amerikas kongress. Krievijas uh, valdības uh, vadītāji neuzskata čečens par uh, saviem ienaidniekiem. Mūsu Eiropas vienotība ir viņu galvenais ienaidnieks. Tagad vārds uh, Revlon Bonofua kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Cīņoties pret terorismu dalību valsts nevar rīkoties uh, izolēti ir jāsaskaņo nacionālās politikas, jo runa ir par Eiropas Savienības drošību, un tādēļ sociālisti un demokrāti prasa vairāk Eiropas. Tas nozīmē sistemātisku informācijas apmaiņu starp dalību valstu policijas dienestiem un izlūk dienestiem. Uh, ir jāveido īpašā aģentūra Eiropā ciņai pret terorismu, ir jāvērš arī pret terorisma finansējumiem, ir jāveic arī finansiālā uh, izlūkošana un jāiesaldē teroristu uh, finansiālie līdzekļi. Tas, ka ar vien vairāk jaunus eiropiešus savervē Islama valsts, Uh, mūs aicina vērsties pret šis parādības sakni. Ir jāpiešķir uh, papildus finansējums profilaktiskiem pasākumiem Eiropas Savienībā, gan skolās, gan uh, pilsētu rajonos, gan arī internetā Mums ir jāveido tāda politika, lai visiem mūsu jauniešiem būtu sava vieta mūsu sabiedrībā, balstoties uz mūsu kopīgām vērtībām, solidaritāti, iecietību un izmantojot arī uh, reliģiskās vērtības, tā skaitā musulmaņu reliģijas vērtības. Paldies, tagad vārds Krasnodebska kungam. Zilās Eh, aicinu pacelt zilās kartītes pirms ir beiguši eh, runāt eh, deputāti. Citādi tās nevar redzēt. Tagad vārds Karsts no Debska kungam. Paldies priekšsēdētāji. Gribu norādīt, ka terorisms ir arī Eiropas iekšējie draudi ISIS uh, uh, atbalsta katrs desmitais apvienotās karalists un katrs sastais Francijas iedzīvotājs. Ir uh, jāsaka, ka um, no Eiropas ir tikpat daudz kaujinieku ISIS rindās kā no Arābu valstīm, un uh, vis, uh, relatīvi visvairāk kaujinieku ir no Bēļģijas, Francijas un arī Šveices. Uh, Par to mums ir jādomā. Galveni no kārt tiek vērvēti jaunieši, kam uh, nav īstas vērtību sistēmas, kas ir uh, imigrantu vērnu otrā vai trešā paudzē cilvēki, kuri nav atraduši savu vietu jaunajā sabiedrībā. Tas pats uh, sakāms par uh, nepilnām uh, izjukušām ģimenēm. Šiem cilvēkiem nav stabilas morālās vērtības un viņus viegli ir pievērst reliģiskam fanātismam. Paldies! Tagad uh, Vortmans kundze vēlas jums uzdot zilās kārtītas jautājumu. Vai jūs piekrītat uz to atbildēt? Priekšsēdētāji kolēģi, jūs pieminējāt Bēļģiju. Es esmu Bēļģijas deputāti. Jūs teicāt, ka galvenokārt šie kaujinieki nāk no mūsu valsts. Nu, es nenoliedzu, ka šo kaunieku rindās ir arī Bēļģi, bet es gribētu jums jautāt, ko jūs darītu attiecībā uz visu Eiropas teritoriju, jo šī problēma skar visas Eiropas valsts. Ko jūs darītu, lai nepieļautu, ka šie jaunieši jaunieši dodas karot uh, uz šo reģionu. Paldies, tagad atbildes. Paldies. Es pirmkārt uh, risinātu problēmu pēc būtības. Es jums ierosinu tā. Uh, uh mēs te stundām sēžam Eiropas parlamentā, bet tikai dažus kilometrus no šīs ēkas atrodas tādi kvartāli, kur cilvēki uh, pulcējas un plāno teroristu uzbrukumus. Varbūt mums vajadzētu izbraukt ekskursijā kādu dienu un apskatīties, kāda ir reālā situācija uz vietām, un tad mēs varētu salīdzināt savus priekšstats ar reālo situāciju. Un tas jau ir ļoti svarīgi, lai uzstādītu pareizo diagnozi un rastu pareizo risinājumu problēmai. Jā, Krasnodebska kungs, jūsu uh, priekšlikums ir rosinājis uh, Vardmans kundzei uzdot vēl vienu jautājumu. Es arī gribētu uzaicināt kolēģus Mešelēnu, Bēļģijā kur uh, ir eh, šai pilsētā ir liberālis uh, pilsētas mērs, un no šīs pilsētas neviens jaunietis nav devis kā uh, karot uh, Sīrijā. Es tiešām aicinu nākam nedēļu apmeklēt Mešelēns pilsētu Bēļģijā, un ja citi kolēģi vēlas mums pievienoties, tad viņi ir laipni aicināti. Tagad eh, Gomešs kundzei divas minūtes. Kā mēs varam pasargāt savus pilsoņus pret terorisma draudiem un organizēto noziedzību? Mums ir jācīnās uh, Uh, kopīgiem spēkiem. Mēs tagad maksājam par to, ka nav bijusi rīcības koordinācija Irākā, Lībijā, Palestīnā. Mums ir jāvēršas arī pret terorisma finansējuma avotiem, tas ir cilvēku kontrabandu, naftas kontrabandu un tāpat jāsauc pie atbildības Sauda Arābija, Katāra, Turcija. Un, uh, jāatbalsta tie, kas cīnās uz vietām pret ISIS pešmērgas, tā skaitā, un jāpalīdz arī cilvēkiem atgriezties viņu mājās un e, jānodrošina viņiem darbs. Ne jau noslēdzot nu robežas un likvidējot Schengenu, mēs e, varēsim tikt e, galā ar šo barbarismu. Mēs uh, ir jācīnās ne, pret terorismu ne tikai ar pasažieru datu reģistru, mums ir jācīnās pret šiem vervētājiem, un, jo cilvēki jau arī no Eiropas dodas cīnīties, izsīs rindās, cilvēki tiek vervēti pat cietumos, un Mums eh, ir jācīnās arī pret ksenofobijas vilni, kas vēršas pret cilvēkiem, kuri bēg no kara. Mums ir jāsaprot, ka mums ir kopīgas stratēģiskas intereses. Eh, mums ir eh, jāveido saskaņota, vienota pieeja mūsu arī iekšējā politikā Eiropā, un mums uh, galvenais ierocis ir Savienība, Eiropas Savienība. Uh, Gomešs kundze, Ulfskogs kundze vēlas jums uzdot uh, zilās kārtītas jautājumu. Lūdzu, Ulfskogs kundze. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāja kungs Es eh, ar lielu interesi vēlētos uzklausīt Gomešs kundzes teikto par to, ko mēs šeit diskutējam un par ko diskutējām arī iepriekšējā, kurat Krasnodebska kunga teiktajam zilās kartiņas jautājumu. Krasnodebska kungs pieminēja Zviedriju, manu valsti. No manas valsts ļoti daudzi jauni vīrieši ir devušies, lai karotīsas rindās. Jūs pieminējāt integrāciju un tam ir nepieciešama labāka bēgļu pārdalīšana Eiropas ietvaros. Ja Krasnodebska kunga godājumā tēvzem uzņemtu vairāk bēgļu, tad iespējams šāda veida jauniešu nonākšana ISIS rindā būtu mazāka. Gomešs kundze, ar prieku uzklausīšu jūsu atbildi. Gomešs kundze, lūdzu. Mana valsts brīvprātīgi ir papildus apņēmusies uzņemt 5000 tuvākajā mēnesī, un šie bēgļi neierodas manā valstī, jo sistēma Eiropā vienkārši nedarbojas. Bet tie, kuri ierodas manā valstī, mums tiem ir jāpalīdz sociāli integrēties, un galvenais sociālajā integrācijā ir atrast bēgļiem darba vietu. Tātad darbs, manuprāt, nozīmē darbu saskaņā ar Eiropas likumdošanu un nevis kaut ko pa, pak pa pakšķiem. Pa Jūsu liberālās politikas frustrē visus iedzīvotājus. Sociālā diskriminācija notiek it visur, un īpaši imigrantu kopienās. Situācija ir šausminoša. Tie ir jauni vīrieši, kur dodas, lai cīnītos ISIS rindās, bet ir arī ļoti daudz jaunu vīriešu, kur cīnās pret mums. Liels paldies! Un es gribētu lūgt jautājumu uzdošanā un atbildē nepārsniegt 30 minūtes. Tagad Ribēs skundz. Paldies, priekšsarētāji. Vācijā vien terorismu krimināla procesi ir trīskāršojušies. Aizvien biežāk tas ir pret ISIS atbalstītājiem. Uh, tie eh, cilvēki, kas bieži vien caur bēgļu plūsmu ir nokļuvuši pie mums, un man ir piemērs, kā iestādes nesadarbojas. 7. janvārī gada dienā kopš uzbrukumiem Čārlī Ebdo Parīzē tika nošauts cilvēks, kurš ar cirvi uzbruka policistiem. Šo eh, cilvēku identificēja kā Tarek Velgašem. Begačem kungs bija uzturējies Vācijā Un bija, eh, bija pieņēmis septiņas atšķirīgas identitātes, to vidū gan Sīrie, Sīrijas, gan Gruzijas, gan citu valstu pie, dokuments uzrādījis. Veicis vairākus kriminālu noziegumus, tā skaitā narkotiku tirgošanu, eh, zādzības, eh, no, noteikumu pārkāpšanu attiecībā uz ieroču nesāšanu un seksuālu uzmākšanos. Uh, Viņa dzīvoklī bija pilns ar ISIS simboliem, un neskroties uz visu to, viņš varēja brīvi pārvietoties visā Eiropā. Viena valsts, Vācija, ir eh, nedrošības faktors Eiropas Savienībā. Paldies! Pusotru minūtu tālāk Vaidenholzer kungam. pamatā šie teroristiski uzbrukumi kļūst aizvien e, biežāki, nopietnāki un destabilizē situāciju un sabiedrības kārtību. Un apdraud tādējādi arī visas Eiropas Savienības pastāvēšanu. Cīņā pret šiem draudiem ir absolūti nepieciešama un ļoti svarīga, un tas prasa visu mūsu uzmanību. Bet šiem draudiem ir vārds Daesh vai ISIS, Par to vajadzētu runāt. Mums nevajadzētu šo diskusiju domprātīgi izmantot polēmikai. Daudzi cilvēki rada iespaidu, ka daudz tiek da runāts, bet netiek efektīvi kaut kas darīts. Šeit mēs lēmjām par pasākumiem, plaši tās apspriežam. Pirmkārt bija ziņojums par deradikalizāciju, tālāk Eiropas Savienības pasažieru datu reģistrs. Man joprojām ir šaubas, vai tas gal galā nenoveda pie tā, ka informācijas gūzma tikai pieaug, bet uh, Mēs esam lēmuši par šīm lietām, tagad mums ir nepieciešams īstermiņā rīkoties. Mums vajadzētu domāt par to, vai šie dati tiešām ir analizēti, vai tie ir izpētīti. Mums ir nepieciešama labāk apmācīti darbinieki policijā. Mums jāpadomā arī par to, kāpēc Nacionālajie slepenie dienesti vēlas paturēt visu informāciju sev. Kāpēc viņi nevēlas sadarboties? Es zinu, ka mēs viņus nevaram, jūs nevarat viņus piespiest, komisāra kungs, bet varbūt mēs varam panākt to, lai slepenie dienesti to informāciju, kas ir viņu rīcībā, būtu gatavi sniegt arī citiem dienestiem, lai nākamajā reizē mēs būtu sekmīgāk spējīgi cīnīties. Paldies! Tālāk uz vienu minūti Lopes Agilārkungs. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāja eh, ir daudz eh, bojā gājušo Eiropā no teroristu rokas kopš eh, šaušalīgajiem uzbrukumiem 2004. gadā Madridē. Mēs uh, Uh, dzīvojam tiesiskā valstī, un mēs nevaram uh, šo tiesiskumu upurēt uh, uz terorismu apkarošanas altāra. Prot, um, nevar uzskatīt, ka ārzemnieki bēgļi apdraud Eiropas Savienības drošību. Uh, nevar ļaut uh, mūs iebiedēt. Mums ir jāpabeidz Schengens veidošana, jāveido Eiropas informācijas apmaiņas kopiena, jāpapildina Eiropas Savienības krimināla tiesības, Eiropol, Agilārkungs. Ag... Agilārkungs, es atvainojos, bet ir problēmas ar tulkojumu. Jā, tagad viss kārtībā, tulkojums ir atjaunojies. Lūdzu, turpiniet jums pusminūti vēl. Yeah, yeah. Es... es teicu priekšsēdētāju kungs, ka mums jāzina, ka džihadizācija, sociālā izstumtība prasa uh, uzsākt, atsākt cīņu Eiropā pret nevienlīdzību, sociālo izstumtību, bet, diemžēl, recesijas dažādie viļņi ir vēl tikai padziļinājuši plaisu starp Eiropas Savienības pilsoņiem un pastiprinājis nevienlīdzību. Tātad šī marginalizācija, diemžēl, ir tikai pieaugusi un uh, tas ir arī novedis pie šiem terorismu uzbrukumiem. Paldies, tagad Mamīkina kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai pirms dež, dažām gadu desmitiem bija nacionalistiski konflikti dažādās Eiropas Savienības daļās, bet tagad globalizācija to visu ir uh, likvidējusi, vairs nav robežas un uh, vienīgais veids, kā cīnīties pret radikalizāciju Eiropā un ISIS uh, uh vērvēšanu, ir pārskatīt integrācijas, uh, drošības politiku, finanšu darījumu noteikumus un jāvēršas pret radikalizāciju. Ir aktīvi jāvēršas pret tiem, kuri aktīvi uh, darbojas šais procesos, arī finansiāli tos atbalsta, ka uh, Saudarābija, Katara, Turcija. Mēs nevaram atteikties no mūsu pamatvērtībām. Mūsu galvenais uzdevums ir garantēt pilsoņu drošību, nevis viņus pakļaut vēl lielākam riskam. Paldies! Uh, uh, līdz ar to esam uzklausījuši deputātus, kuri bija iekļauti runātāju sarakstā. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Tajā varēs uzstāties seši deputāti. Un pirmais runās Bobavičs kungs. Jūsu rīcībā viena minūte. Paldies! Pirmkārt mums skaidri jāpasaka, kādi ir galvenie terorisma izplatības iemesli. Pirmkārt, daudzi gados jauni eiropieši ir vīlušies, viņiem nav nākotnes, viņi dzīvo lielās Eiropas pilsētās un tieši šeit zeļ un plauks terorisms. Mums ir jārisina problēma, ka Lībija, Irāka, Sīrija, Afganistāna, Uh, diktatūru krišana šais valstīs ir uh, destabilizējis visu reģionu. Ir arī arābu valstis, kuras finansē terorismu un uh, finansē teroristu uzbrukums Eiropā. Ir jānodrošina informācijas apmaiņa, informācijas apmaiņa starp slepenajiem dienestiem. Ir jācīnās pret terorisma cēloņiem Mums ir jābūt gudriem un uh, nedrīkst vērsties pret uh, godīgiem pilsoņiem, kā tas ir paredzēts direktīvā par šaujam ieroču tirzniecību, jo terorismus jau ir saistīts ar nelegālu ieroču tirzniecību. Uh, vai piekrītat atbildēt uz zilās kartītes uh, jautājumu? jautājumiem. Diemžēl netiek pieņemts zilās kartītes jautājums, jo jūs nepacēlāt kartīti saulēcīgi, līdz ar to nebija iespējams to pamanīt. Tagad Grapīnī kundzei vārds. Priekšsēdētāji komisāru kungs krīzes laika kā mēs varam redzēt, vai ģimene, organizācija, savienība spēj pastāvēt un tikt galā ar problēmām vai nē. Un eh, jūs eh, teicāt, ka cīņa pret terorismu ir padomes un eh, komisijas prioritāte. Jūs teicāt, ka ir jācīnās pret naida izpausmēm, kas vērst pret uh, musulmaņiem. Tāpat laikā ir arī jāskaidro musulmaņiem, kāda ir mūsu dzīves principi, kāda ir mūsu kultūra. Tikai tā mēs varēsim novērst šos konfliktus. Es uh, uzskatu, ka šī tika pieļauta kļūda bēgļu krīzes sākumā, netika sniegts pietiekami daudz informācijas uh, Eh, par šiem jautājumiem, par to, kā pārvaldīt šo sistēmu. Mēs nevaram ļaut, ka pilsoņi pēc sava prāta interpretē bēgļu krīzi. Komisijai un padomei ir jāprezentē parlamentam saskaņots rīcības plāns, jo slikti pārvaldīta solidaritāte var destabilizēt situāciju. Tagad vārds Marijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Terora apkarošana nozīmē to, ka ir jāskatās arī, no kurien šis terorisms ir radies. Jaunieši kļūst par fundamentālistiem, un tās ir sabiedrisks, sociāls fenomens. Tāpat ir arī jāsaprot, kā Eiropas valstis, piemēram, Francija, kopš 2011. gada rīkojusies Arābu valstīs. Musulmaņu integrācija attiecīgajās sabiedrībās arī ir rūpīgi jāizpēta. Jā, ir naida kurināšana. Un tad sekas bieži vien ir tādas, ka ir kultūru uh, uz kultūru balstīt eh, domstarpības, kultūra atšķirībām, kas attiec uz Ziemeļa Āfrikas valstīm, nu tur arī ir jau, jāraugās rūpīgi, kāda ir situācija. Man ir pinto tālāk vienu minūti. Ah. Κύριε Φαρία, mm. θα πάρετε, και εσείς το λόγο, θα πάρετε και εσείς το λόγο. Θα πάρετε και εσείς. Θα μιλήσετε και οι δύο. Jā, jā, arī jūs dabūsiet iespēju izteikties pēc tam. Lūdzu, neuztraucieties. Jā, es jau teicu, visi, kas pieteicās runāt, eh, saņems iespēju izteikties. Jā, jums būs iespēja izteikties, neuztraucieties. Tā tad Marijai Pinto tagad lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Cīņa pret terorismu vienmēr sākas ar cīņu pret rasismu, ksenofobiju un fanātismu. Un pēc tam nāk eh, cīņa par atbalstu demokrātijai, īpaši atbalsts eh, brīvai pārvietošanai visiem Eiropas pilsoņiem. Tā ir Eiropa, kādai ticu es, tā ir Eiropa, kādai esmu ticējis. Kā jau slaveni politiķi vienmēr ir uzsvēruši, Eiropa ir grieķu dieviete, un eh, tas eh, norāda uz mūsu kultūras saknēm. Eiropā vienmēr līdzās ir pastāvējušas vairākas eh, reliģijas - islāmisms, jūdu reliģija un kristietība. Un eh, terorisms ir jāapkaro tajās visās. Ministra kungs. Kamis, komisāra kungs, cīņa pret radikalizāciju, tai savukārt ir jāsākas ar cīņu pret uh, tolerances trūkumu. Nākamais. Paldies, saka prieksēdētājs Jirģambavska kungs. Tā tad. Please, sit down. Džambatska kungs, lūdzu apsēdieties un uzlieciet austiņas, lai jūs saprastu, ko es jums mēģinu pateikt. Es jums teicu, ka jūs jau diskusijā esat izteicies, un šobrīd ir brīvā mikrofona procedūra. Līdz ar to nav atļauts šobrīd izteikties zilās kartītes jautājumu uzdodot. Uh, Tagad iespēja izteikties ir tiem, kuri līdz šim nav runājuši. Lūdzu, ņem to vērā un neuzstāt uz papildus iespēju izteikties. Tomāšiš kundze. Hvala lijepa. 2015. <clears throat> su obilježili teroristički napadi u izvedbi islamske države i njezinih simpatizera diljem svijeta. Paldies. 2015. gads bija terorisma uzbrukumu gads un eh, saskaņā ar izmeklēšanas dienestu datiem 16. izmeklēšanas dienestu paredzējumiem 16. gads nebūs savādāks, bet eh, nekritīsim panikā, vienlaicīgi mums kaut kas ir jādara, mēs nevaram gulēt uz lauriem, lai kādi tie arī būtu. Mums ir jāiestājas, lai iedzīvotāji dzīvotu drošībā, un mums ir jāiestājas par vai pret kaut ko daudz agrīnāk. Uh, Startautiska sadarbība ir jāveicina un dalību valstu atbildīgajām iestādēm savā starpā ir jāsadarbojas. Koordinācija, koordinācija un vēlreiz koordinācija. Ja Eiropa nesakārtos šo jomu un tā varētu to darīt, izveidojot ātrās atbildes uh, iespējas mehānismu, tad es domāju, ka mūsu nākotne ir pietiekami drūma. Prieksēdētājs. Pēdējais Farijas kungs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Paldies. Uzbrukumi Burkina Faso un Turcijā skaidri parādīja, ka terorismu draudi nav mazinājušies un ka tie ir globālas dabas Tāpēc, eh, cīnoties pret terorismu, tas ir jādara globālā līmenī. Un Eiropā mēs eh, ļoti lielu uzsvaru liekam uz militāro un eh, drošības jomas sadarbību, bet šai sadarbībai vajadzētu būt daudz plašākai starp atbildīgajām iestādēm. Kolēģi, ja mēs vēlamies iestāties par mūsu civilizācijas vērtībām, uh, Tātad atcerēsimies, ka bēgļi galvenokārt Eiropā ir ieradušies, lai saņemtu palīdzību, un mums viņiem ir jāpalīdz. Vēlreiz es griežos pie jums ar lūgumu. Mēs, eh, protams, nevaram uz spēles likt eh, cilvēku tiesības un mūsu pārliecību tikai un vienīgi, lai palīdzētu bēgļiem, bet eh, terorisms ir jāapkaro. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών εκ μέρους του Ευρωπαϊκού. Jā, ar to mēs esam noslēguši arī sārakstu brīvā mikrofona procedūrai, un tagad iespēja izteikties komisijas vārdā būs komisāra Vamramopulus. Bet lūdzu ieslēdziet mikrofonu, jo savādāk nāksies atkārtot. Jā. Javanosti prodrevede. Jā, paldies, ka man ir eh, arī iespēja īsi eh, izteikties arī eh, savā dzimtajā valodā. Paldies, tālāk turpināšu angļu valodā. Godātie deputāti, godātais parlamenta priekšsēdētājs, ļoti interesantas debatas, un es jau sākumā izteicu parlamentam pateicību par tā atbalstu. Cīņā pret terorismu mums ir jābūt vienodiem. Cīņa pret terorismu ir tēma, kas nevienu neatstāja vienaldzīgu, nevienu neatstāja aiz svītras. Un eh, parlamenta debates vēlreiz apliecināja, ka politiska apņēmība ir tikai pirmais solis cīņā pret terorismu. Sargentīnī kundze, es eh, vēlētos atbildēt uz jūsu uzdoto jautājumu, kaut arī eh, savā ievadrunā tam nedaudz pieskāros. Terorismu uzbrukumi, pat tādi, kurus eh, tiešā veidā nav organizējis teroristu tīkls, protams, ka šādiem uzbrukumiem ir nepieciešama nauda Tam ir nepieciešama loģistika, tam ir nepieciešama viltoti dokumenti, un, um, protams, es um, vēlos jums garantēt, ka mēs uh, sekojam līdzi naudas plūsmai, un Pavisam drīz, uh, kad mums būs vairāk informācijas, mēs pie šās tēmas atgriezīsimies jau niansētāk. Bet um, varam tikai vēlreiz un atkal atkārtot, ka cīņa pret terorismu galvenokārt notiek tāpēc, lai nodrošinātu mūsu visu drošību. Mēs esam viensprāts, ka daudz kas ir panākts, lai palielinātu Eiropas un Eiropiešu drošību, bet, eh, protams, mēs neesam labākie skolnieki klasē. Kamēr pastāvēs terorismu draudi, mums tiem ir jāstājas pretim. Un šie terorismu draudi ir ļoti reāli, tāpēc arī mūsu rīcībai ir jābūt tādai, kas šos reālos terorismu draudus eh, izmainītu. Bet eh, šā mērķa sasniegšanai mums ir nepieciešama kopīga pūliņa. Tam ir nepieciešams Eiropas institūcija iesaistījums, eh, dalību valstu apņēmība, uh, tiesību sargājošo iestāžu rīcība, izmeklēšanas dienestu aktivitātes, bet galvenokārt un pilnīgi noteikti ne, nenoniecināt, tam ir nepieciešama arī pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās. Galvenais dalību valstīm ir vairāk jāuzticās vienotrai. Tām ir daudz ņiprāk jāapmainās ar informāciju, Un eh, personīgi es varu pateikt, ka es neesmu apmierināts ar dalību valstu paveikto informācijas apmaiņā. Protams, eh, atvainojos, ka es tagad metu akmeni dalību valstu dārziņā, bet dalību valstis bieži vien informāciju patur tuvu savai sirdī un nevienam to nedod. Tāpēc komisija eh, būtiski palielinās eh, savus pūliņus 16. gadā tieši informācijas apmaiņas veicināšanā. Īpaši mēs vēlamies izsakot un apkarot terorismu finansējumu. Un tā arī ir atbildi jums, Argentīnī kundze. Mēs cīnīsimies pret terorismu finansējumu. Tam ir nepieciešams Eiropas līmeņa risinājums jo arī terorisms ir Eiropas līmeņa problēma. Paldies par jūsu atbalstu, paldies, ka uzklausījāt mani, paldies par diskusijām. Paldies, komisāra kungs, un tagad padomas vārdā uzstāsies Kondarkus kungs. Lūdzu. Much, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties uh, Eiropas parlamenta deputātiem par ļoti interesantajām debatēm par terorismu. Ir jānorāda vispirms, ka terorisms ir ļoti daudzšķaitnains daudz uh, drauds, un tādēļ ir nepieciešams arī atbilstošas. Um, atbildes. Un ir dažādi viedokļi parlamentā par šo jautājumu. Mums ir jāpiemina pirmkārt uh, visi bojā gājušie, jādomā par viņu ģimenēm un uh, bērniem. Uh, šai mums ir nepieciešama sadarbība. Padomu pie tā ļoti aktīvi strādā un ne tikai, bet tāpat laikā es gribētu brīdināt pret terorismu izmantošanu uh, uh, politisku mērķu sasniegšanai. Ja mēs nebūsim vienoti cīņā pret terorismu un nesapratīsim, ka šie parādība ir ļoti sarežģīta, gluži kā astoņkājas, mums ir jādomā gan uh, par uh, represīviem pasākumiem, gan profilaktiskiem pasākumiem ir jāīsteno sadarbības starp dažādām valstīm. Ja šis jautājums tikai būs politisks jautājums, tad mēs nekur tālu netiksim. Eh, šeit tika minēts tāds termins politiskā elīte šķieto teica Banāno kungs. Es pārstāvu padomi, nevis Nīderlandes valdību. Un eh, šajā padomē ir pārstāvētas valdības ar dažādu politisko orientāciju. Nu, jūs eh, arī pelnāt kā deputāts, nu, kāds simt tūkstoši eiro gadā var būt. Tātad arī jūs piedarat šai Uh, elitei un nevarat uh, teikt, ka citi nestrādā. Visi mēs strādājam, mums varbūt ir atšķirīgi viedokļi, bet mēs nevaram šajās debatēs lietas pārāk vienkāršo. Terorisms ir pārāk sarežģīta parādība, lai to darītu. Mums ir jāpieiet lietām ar vēsu galvu, mums ir jāanalizē šī parādība, jāsadarbojas jārīkojas, bet ja mēs sāksim strīdēties, tad tas ir tieši tas, par ko teroristi arī vēlas panākt, un viņi vēlas arī mūs iebiedēt, iebiedēt iedzīvotājus un politiķus Un tātad es saku, mums ir jādomā vēsu galvu, viss jāizdomā līdz galam, tātad ir jāveic profilakse, ir jāveic represīvu pasākumu, jāsadarbojas, jācīnās pret islama valsti. Un komisārs arī to ļoti pareizi pateica, un to cenšas darīt arī padome. Pirms desmit dienām Nīderlandē notika konference par ISIS koalīciju un starptautisko koalīciju uh, cīņā pret teroristu kaujiniekiem. Mums ir jāuzticas savstarpēji, jānodrošina informācijas apmaiņa. Kādēļ tas uh, nevienmēr tā notiek? Eh, padome saprot, ka tas ir ļoti būtiski, bet ir arī jānoskaidro, eh, kādēļ tas tā nenotiek. Un nu, mēs eh, pagājuši nedēļa arī to uzsvērām, ka ir jāsadarbojas spēdzienestiem, policijai, pilsoniskai sabiedrībai. Es domāju, ka galvenais mūsu sabiedrībā eh, ir eh, nepieciešams tā ir eh, noturība, jāsaglabā tiesiskums. Tas ir vienīgais veids, kā cīnīties pret terorismu, un tās ir arī ļoti konkrētas atbildes. Mēs varam, protams, diskutēt par īstenošanu. Komi, eh, padomi strādā dažādos formātos, lai stiprinātu sadarbību. Mums ir jā, svarīgs tas, ka tika panākt vienošanās par padomu, starp padomu un parlamentu starp Eiropas pasažieru datu reģistru. Padome ir pārliecināta, ka tas būs ļoti e, efektīvs pasākums, eh, lai Uh, vērstos pret teroristiem un uh, izsakotie aizdomās turētos teroristus. Mums ir jāizmanto visi esošie instrumenti, kas ir mūsu rīcība. Uh, šeit, protams, ir arī svarīgi aspekti starptautiskie pārvadājumi, finanses, cilvēku kontrabanda. Tātad ir jāidentificē personas, kuras agrāk nebija radījušas aizdomas, bet ir tagad iesaistījušās organizētās noziedzības grupējumos. Un Holmajers kundze pareiz norādīja uz saikni starp PNR direktīvu un datu aizsardzības direktīvu. Mēs šīs bažas saprotam, arī prezidents Šulcs pie mums ir vērsies, mēs viņam atbildējām. Abas institūcijas ir vienas prātis. Uh, Eh, ka šis svarīgais tiesību akts ir pēc iespējas ātri jāpieņem un jāievieš, un padome eh, arī veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai eh, pieņemtu šos tiesību aktus pēc iespējas ātrāk un ir šis teksts arī jāformulē pēc iespējas skaidrāk, juridiski saprotamā veidā. Un uh, Mēs darīsim visu iespējamo, lai nenotiktu nekāda kavēšanās darbā pie šiem svarīgiem jautājumiem. Tā, Tātad eh, mums ir panākt vienošanās par PNR un datu aizsardzību, un mēs neatkāpsimies no uzņemtajām saistībām. Tāpat ir eh, šis svarīgais jautājums par uh, par sadarbību saskaņā 42. Uh, pantu līgumā par Eiropas Savienības uh, darbību starp uh, izlūkdienestiem, bet ir svarīga šeit savstarpējā uzticība informācijas apmaiņā. Tāpat šeit izskanēja bāžas par līdzsvaru starp uh, privātās dzīves aizsardzību, represīviem pasākumiem un uh, tiek uh, teikts arī par Korānu un, un uh, par to, ka tam nav nekāds sakars ar islamismu. Protams, ir jāpanāk uh, līdzsvars, ļoti nopietni ir jārisina tiesiskuma un mūsu vērtību jautājumi, jo tieši tam jau tiek, uh, pret to tiek vērsts uzbrukums un mums ir jānosaka konkrētas eh, robežas un jāstrādā pie šā jautājuma. Protams, ļoti svarīga ir arī profilakse. Tā nav kaut kāda tāda maigā politika, tā ir stingra politika. Un tas arī ir saistīts ar ekonomiskām iespējām, ar cīņu pret diskrimināciju. Ja mēs gribam būt uh, Uh, efektīvi savā darbā, mums ir jāskatās uz visu šo ķēdi, kā notiek radikalizācija. Robežu slēgšana nav nekāds risinājums. Uh, ja mēs slēdzam robežas, tad mums ir nepieciešams arī pastiprināt starptautisko sadarbību vienlaiks, un tas ir jādara. Mums ir jāsadarbojas ar valstīm, kas uh, šo uh, Eh, par šo jautājumu eh, ir informēts, apzinās eh, tā nopietnību un tā. Tagad par mūsu darba grafiku. Šīs debats mums notiek regulāri, un es uzskatu arī, ka ir jāīsteno nacionāliem parlamentiem kontrole par izpildu varu. Mūsu ienaidniekiem ir uh, iespēja brīvi pārvietoties, un tas nav saistīts ar robežām, ir runa par mūsu sabiedrību, par starptautisko arēnu, bet mums ir savstarpēji uzticība nepieciešama kopīga rīcība, efektīva rīcība cīņā pret terorismu draudiem. Η συζήτηση έληξε. Ar to mēs nobeidzam diskusijas par šo jautājumu. Nākamais punkts ir e, mutiskais jautājums e, sarunu sākšana ar Austrāliju un Jaunzēlandu par brīvās rīcības nolīgumu. Langa kungs, 5 e, minūtes. Jā, dankšen, jā, Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, komisāra kungs,